Mēs atsāksim sanāksmi. Lūdzu, apsēdieties. Zunächst hat Galnišs kungs vēlas izteikt personisku piezīmi. Galnišs kungs Uz, kā, uz kādu pantu jūs atsaucaties reglamentā? Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. 164. pants. Es dzirdēju, ka balsošanas laikā priekšādātājs, tātad jūs pats, priekšādātāja kungs, ņemot vērā manu vēlmi atsaukties uz reglamentu, sacījāt, ka jums ir um, nomierinošie līdzekļi priekš manis, ja es nenomierināšos. Ja es jūs ļoti respektēju, bet manuprāt, jūs izteicāties ļoti zobgalīgi un nicinošu. Es man nekas nav pret runas brīvību, bet attiecībā uz uh, uh reglaments gribu teikt, ka 164. 166. pants, 165. 166. pants uh, dod jums iespēju uzlikt sankcijas deputātam, kurš traucē sanāksmes norisei Bet jūs nemaz neuzklausījāt deputātu, jūs izraidījāt deputātu vienkārši no zāles, kurš jūsu prāt traucēja sanāksmes norisi. Jūs nedavāt viņam iespēju uh, sevi attaisnoties. Un lai ko mēs varētu domāt par to, ko viņš sacīja, tas, ko jūs sacījāt, neatbilst cilvēku tiesībām. Uh, Nākamais darba kārtības punkts ir debatas ar Zviedrijas premjerministru par pašreizējo situācijas Eiropas Savienībā. Godātais premjerministra kungs, priecājos jūs uh, uzņemt Eiropas parlamentā. Tas ir liels gods, ka šodien drīkstam jūs uzklausīt, kā jūs vērtējat pašreizējo situāciju Eiropas Savienībā pirms es došu jums vārdu, gribu norādīt, ka Pēc priekšādātāja konferences lēmuma mums šajā punktā nebūs brīvais mikrofons un arī zilās kartītes netiks pieņemtas. Došu vārdu premjerministram Lēfena kungam lūdzu. Eiropas parlamenta priekšsēdētāja kungs, Šulca kungs, paldies! Man ir ļoti liels gods šodien uzrunāt Eiropas parlamentu. Eiropas komisijas priekšsēdētājas vietniece godātā Georgievas kundze, dāmas un kungi. Mēs esam piedzīvojuši gan labus, gan uh, sliktākus laikus, mēs esam piedzīvojuši apgaismības laikmetu, mēs esam piedzīvojuši arī inkvizīcijas laikmetus. Mēs esam bijuši gan augšā, gan lejā. Mēs esam piedzīvojuši gan gaismas, gan tumsas brīžus, mēs esam piedzīvojuši cerību laikmetus, un mēs esam piedzīvojuši arī bezcerības augsto ziemu. Tā sākas eh, Dikensa grāmatas stāsts par divām pilsētām. Tajā ir atspoguļota 18. gadsimta beigu Eiropa, bet tikpat labi mēs to varam attiecināt arī uz mūsdienām. Tiešām mēs dzīvojam cerību ziemas priekšvakarā. Šobrīd Krievijas eh, centieni pārzīmēt Eiropas valstu robežas, tas, ka Eiropas Savienība netiek galā ar jauniešu bezdarbu, uh, sociālā bestir, bezcerība un globālā migrācijas krīze, tas viss gulstas uz mūsu pleciem. Un tomēr pasaulē pastāv arī cerība. Pasaulē panāktā klimata vienošanās jaunatīstības valstu palīdzības mērķi un tas, ka daudzas Āfrikas valsts šobrīd ķeparojas laukā no nabadzības, viss tas pierāda, ka sadarbojoties visiem kopā, mēs tiešām varam palīdzēt tiem, kam tas ir nepieciešams. Un arī Eiropa ir cerību ceļa sākumā. Ja mēs būsim vienoti, ja mēs vienot stāsimies pretim izaicinājumiem, jo izaicinājums mēs varam atrisināt un uzlabot tikai visi kopā. Tikai tad mums izdosies visiem kopā stiprināt un izveidot labu Eiropu. Esmu dzimis 56. gadā, tajā pašā gadā tika noslēgts Romas līgums. Uh, Manas paudzes bērniem, jauniešiem bija milzīgas iespējas, un mēs visi cerējām uz gaišu nākotni, ja tā varētu teikt. Mums eh, visiem bija pārliecība, ka mēs dzīvosim labākā pasaulē un veidosim vēl labāku pasauli mūsu bērniem. Tāpēc es uzskatu, ka mans galvenais uzdevums ir tādu pašu cerību dot maniem bērniem Eiropas jaunatnēji. Es zinu, ka tieši Eiropas jaunieši ir Eiropas nākotnes veidotāji. Tāpēc eh, mums ir jāatcerās atkal trīs centrālās vērtības Eiropā - demokrātija, sadarbība un doma par mūsu iedzīvotājiem. Sākšu ar demokrātiju. Mēs eh, šobrīd eh, stiprinam mūsu kopējos pūliņus cīņā pret terorismu. Uh, jo uzskatām, ka e, teroristu uzbrukumu mūsu sabiedrībā ir nosodāma ne tikai. Daudz, kas, ko mēs darām, ir varbūt ļoti skarbi, bet tas ir nepieciešami. Bet demokrātijas aizsargāšanai ir ļoti būtiska nozīme. Iestājoties par demokrātiju, mēs e, a, iestājamies arī par mūsu ebreju iedzīvotājiem brīdī, kad vardarbība paceļ galvu visā Eiropā un antisemītisms tāpat. Populistiskie spēki, ekstrēmistiskie spēki, visi tie, kuri nosoda musulmaņus, protams, ka tā ir lēta maize pirms, pirms vēlēšana kampaņā, bet eh, ilglaicīgi, es nezinu, tas pats attiecās arī uz Romu situāciju Iestāties par demokrātiju, tas nozīmē iestāties par plašsaziņas līdzekļu brīvību, ziņošanas brīvību, preses brīvību, jo mēs visi zinām, ka politikai nāk tikai un vienīgi par labu, ja viņus izvērtī katrā vīlītē. Protams, mums visiem ir jātiekas pie eh, sarunu galda, ja mēs eh, vēlamies izveidot sabiedrību tādu, kādu mēs to vēlamies redzēt demokrātiskā pasaulē. Tas attiecās arī uz iespējām cilvēkiem mīlēt tos, kurus to vēlas. Un tagad otrais punkts - sadarbība. Jā, e, reti iepriekšējos gadsimtos tik daudz cilvēku ir aizbēguši no savām mājām un devušies bēgļu gaitās kā tagad. Vai Eiropa ir gatava uzņemt šos bēgļus? Divu mēnešu laikā rudenī Zviedrija uzņēma 80 tūkstošus bēgļu. Tas ir tikpat daudz, tik 20, eh, cik uh, ierodas Eiropas Savienībā katru gadu. Eiropas uh, migrācijas izvērtēšanas sistēma gandrīz sabruka, un tāpēc Zviedrija bija spiesta pieņemt vienpusēju lēmumu. Šengens līgums un brīva pārvietošanās ir viens no stūrakmeņiem, uz kuriem balstās Eiropas Savienība, un Šengen ir būtiski arī mūsu ekonomikas labklājībai. Bet, eh, ja mēs nerīkosimies un nerīkosimies nekavējoties, mēs būsim zaudējuši vēsturisko iespēju. Ir ļoti daudz plānu, ko darīt, bet ļoti maz reāls rīcības. Tāpēc griežos pie it visām dalību valstīm, lai tās uzņemtos savu atbildību Ir pienācis laiks rīkoties. Ir pienācis laiks kontrolēt mūsu ārējās robežas, pienācis laiks ciešāk sadarboties ar Turciju, protams, ievērojot starptautiskos likumus. Eiropas Savienības iekšējā bēgļu pārdala cīnīties pret eh, cilvēktirzniecību un arī stiprināt Eiropas Savienības ārējo politiku, lai pārtrauktu bēgļu uh, radīšanas avotus, ja tā varētu teikt. Ja mēs to nepanāksim, tad e, mēs riskējam ar Eiropas sadarbības izjukšanu. Jā, ir pienācis laiks skaidri pateikt, ka Dublinas e, regula nedarbojas, un to ir pienācis laiks aizvietot. Ja mēs vēlamies izveidot e, dzīvot spējīgu bēgļu uzņemšanas un migrācijas eh, pārvaldības sistēmu, tad mums ir jādarbojas visiem kopā. Mēs nedrīkstam nepalīdzēt tiem, kuri vēlas glābt savas eh, dzīvības. Zviedrija vēlas tādu Eiropas Savienības migrācijas politiku, kura balstītos uz adekvātu bēgļu pārdali un kur atbildību par bēgļiem uzņemtos Eiropas Savienību, nevis katra dalība valsts atsevišķi. Vienvārds sakot, ja mēs vēlamies saglabāt Schengenu un brīvu pārvietošanos, tad mums ir jābūt arī pilnīgai atbildībai par bēgļu pārdalīšanu. Solidaritāte. Uh, Patiesībā es eh, nesaprotu, kā valstis, kuras nepiedalās šajā bēgļu pārdales kvotu mehānismā, vēl joprojām atrodas Schengenā. Nesaprotu, kā viņi to savas sirdsapziņas var nest. Un tagad eh, mans trešais punkts - pievienotā vērtība, ko Eiropa var sniegt tās iedzīvotājiem. Esam parādījuši, ka varam strādāt un esam gatavi smagi strādāt, lai turētos kopā. Piemēram, esam gatavi palīdzēt arī apvienotajai karalistai palikt mūsu vidū. Bet uh, it visur Eiropā paceļas spēki, un mēs nevaram tos neņemt vērām. Kas tad ir tas kopējais Eiropai? Tās ir mūsu kopējās vērtības, mūsu kopējais eiropeiskais gars, un tas iedzīvotājiem ir atkal jāatgādina. 28 dalību valstis, pusmiljards iedzīvotāji, mēs visi esam vienoti, bet, protams, nedz ar klimata pārmaiņām netiek valstis galā vienas pašas, nedz arī ar miglantu, migrantu plūsmu. Uh, un patreizējās globālās konkurences apstākļos eh, mums ir jānodrošina lielāka drošība mūsu iedzīvotājiem, jo neviens tā īsti droši vairs nejūtas. Bet eh, Eiropas sadarbība iegūs eh, iedzīvotāju atbalstu tikai tad, ja mēs tiešām darbosimies kā 21. gadsimta savienība. Tas nozīmē, ka mums ir daudz vairāk jāiestājas par iedzīvotāju labklājību pasaulē, kur 62 cilvēki, 62 cilvēkiem pieder tikpat daudz vērtību kā 6,5 miljardiem iedzīvotāju, vai tad tā ir vienlīdzība? Mums eh, ikvienam ir jāiestājas par vienlīdzīgāku, sociālāku Eiropu, Mums ir jānodrošina labākas darba vietas, labāki dzīvi, dzīvošanas apstākļi, bet tas nozīmē, ka ir jāpalīdz arī uzņēmumiem, lai atbalstītu iedzīvotājus. Jo, ja mums būs spēcīgi uzņēmumi, tad mums būs gan ekonomiskā izaugsme, gan arī labklājībā dzīvojoši cilvēki. Eiropa vienmēr ir iestājusies, ka ikvienam, kurš strādā Eiropas Savienībā, ir jābūt adekvātiem darba apstākļiem. Tas nozīmē adekvātus darba apstākļus, adekvātu darba vietu, labu algu, lai nebūtu tā, ka apakšu uzņēmēji, kuri ieved darba spēku no sazin kurienes, piemēro viņiem absolūti nepiedodams noteikumus. Sociāla Eiropa, ko tas nozīmē? Ja e, sievietes Eiropas Savienībā strādā tikpat lielā procentā kā vīrieši, tad eh, līdz 30. gadam IKP visā Eiropā pieaugt par eh, gandrīz 10% punktiem. Tātad Eiropas Savienība nedrīkst iestāties tikai un vienīgi kā budžeta nesēja. Mums ir jāiestājas par sociālu Eiropu, darba tirgu, darba tirgu, kurā visiem būtu vienlīdzīgi noteikumi un vienlīdzīgas iespējas. Uh, Tas ir nedz tikai godīgi, tas ir arī ekonomiski izdevīgi. Ja Eiropas Savienība izpildītu savu apsolījumu jaunatnei un tiešām īstenot jaunatnes garantijas, tad arī mēs daudz sasniegtu. Eiropas studenta apmaiņas programmas, lielākas investīcijas un budžeta atvēlējumi izglītībai labāku darba vietu veidošana jauniešiem. Tā ir investīcija ne tikai sociālajā, bet arī ekonomiskajā jomā, un, protams, digitālā pasaule diktē savus noteikumus. Es domāju, ka tad sociālā Eiropa tiešām aizskars ikviena iedzīvotāja sirdi. Komisijas priekšlikums um, par darbā nosūtīto direktīvas pārskatīšanu un sociālais pilārs skaidri parāda, ka mēs vēlamies doties sociālākas vienlīdzības Eiropas virzienā. Sociālais progress, protams, ir ārkārtīgi būtisks, tāpēc turpināsim tādā pašā garā. Turpināsim iet uz priekšu, turpināsim iet uz augšu. Es esmu pārliecināts, ka arī samitā mēs par to runāsim. Sociāla Eiropa nākotnē, kādu mēs to vēlamies redzēt, un 17. Eh, gadā samits notiks Zviedrijā, un es ar ļoti lielu prieku uzņemšu visus manus kolēģus, valstu un valdību vadītājus. Eiropas Savienība eh, strādā pie vienotā tirgus stiprināšanas. Jā, ļoti labi, bet mums vēl smagāk vajadzētu strādāt un vairāk darīt iedzīvotāju labklājības stiprināšanā. Uh, Es zinu, ka Eiropas parlaments un komisija strādā pie visiem manis trim pieminētajiem pilāriem. Vēlreiz uzsvēršu, ka Eiropas Savienībai ir jauniešu sirdīs jāsēja tā pati cerība, kas bija manai paudzē 56. gada paudzēji lai arī tie, kur ir dzimuši 96., 2006. un 2016. gadā, lai arī šie jaunieši justos tāpat kā mana paudze. Jā, mēs esam nonākuši tādā kā pieklusuma laikmetā. Tas varbūt ir pārbaudījums demokrātijai, kaut tā nedomāju. Ja mums izdosies tikt galā ar migrācijas krīzi, ja mums izdosies izveidot un nostiprināt, noturēt sociālu Eiropu, kas tiešām palīdzēs cilvēkiem ikdienā. Tad mēs piedzīvosim Eiropu, kas izdzīvos kā sliktos, tā arī labos laikos. Es ceru, ka Eiropai ir pienācis laiks jaunām cerībām. Paldies! Ministerprezident, das Wort hat jetzt die. Paldies, ministra prezident. Tagad došu vārdu pārstāvē no komisijas Gorgievs kundzē. Paldies, priekšsēdētāji Šulc kungs, Levēna premjerministrs kungs, godātie parlamentārieši. Priekšsēdētājs Junker kungs aicināja mani viņu pārstāvēt šajās diskusijās un novēlēt jums visu to labāko. Jā, jums ir taisnība, šie ir gan labi, gan slikti laiki, taču visam pāri Šis ir laiks mums Eiropā iestāties par savām vērtībām, un esmu ļoti eh, pagodināta apsveikt jūs šajā ēkā, kur jūs tieši tā arī rīkojāties. Liels paldies jums! Zviedrija ir valsts, kas ir veidojusi pati savu likteni ar tādām vērtībām un pārliecību, ka mēs varam dzīvot un sadarboties kopā un nodrošināt taisnīgu sabiedrību. Jūs esat ietekmējuši arī pārējos aizrobežām, pārējo Eiropu. Vēlos atgādināt, ka kopā ar saviem skandināvu partneriem jūs bijāt pirmie, kas saprata brīvās pārvietošanās vērtību, jo Ziemeļu padomi 50. gados pirmo reizi uzsāka brīvu ceļošanu reģionālos darba tirgos. Un šeit panākumi bija ļoti labi, un tie bija ļoti labi visā Eiropā. Un šodien savu priekšsēdētāju vārdā es vēlos izteikties par jūsu valsts uh, rīcību bēgļu krīzes laikā. Jūsu valsts ir uzņēmus vislielāko cilvēku skaitu, kas meklēja patvērumu pirms vēl krīze sākās. Jūsu solidaritāte ir kā tāda gaiša, gaišs stars, ka tāda valsts, kas tik tālu ziemeļos uh, savienībā, tik tieši tiek skarta no notikumiem dienvidos, tad mēs redzam, ka mēs visi šajā krīzē atrodamies kopā. Neviena valsts viena pati nevar tik galā ar šo krīzi, un neviena nevar, nedrīkst būt atstāta pamesta vienatnē. Ne Grieķija, ne Austrija, ne Vācija, neviens nespēja atrisināt šo problēmu. Mums visiem kopā ir jāaizsargā mūsu robežas, mums kopā ir jāpalīdz tiem cilvēkiem, kas ir atkarīgi no mums, lai izdzīvotu. Mēs atzīstam Zviedrijas eh, īstenotos pūliņus un esam arī attiecīgi rīkošies saistībā ar bēgļu pārvietošanu no Grieķijas uz Zviedriju. Šī rīcība bijusi pragmatiska un taisnīga. Kā jūs teicāt, mums ir jāatjauno kārtība visā Eiropā, jāatjauno Schengenas sistēma. Jūsu valsts ir atzinusi dzīvības cenu, nemaz nerunājot par Schengenu. Tiek runāts par to, cik ir uh, daudz izmaksu rada robežu kontrole, olesunda uh, un tā tālāk. Un komisija ir publicējusi ceļa karti, kā spēcināt Schengenu un atcelt visas robežu kontrolas. Tādējādi mēs vēlamies padarīt Schengen zonu daudz noturīgāku. Mēs esam mācījušies no šīs krīzes, ka sistēma darbojas tikai tad, kad visi iesaistās, citādi tā nedarbojas. Tādēļ mums visiem kopā ir jārīkojas. Komisija nevēlas uh, kratīt pirkstu, mēs esam ieinteresēti atrast risinājums, atbalstīt pilnīgi visas dalībvalstis, uzņemoties mūsu kopējo atbildīgu, atjaunojot un uzturot spēcīgu Schengen zonu. Premjers kungs, vēlos pieminēt uh, otro jautājumu, par ko jūs runājāt. Tas arī ir saistīts ar Eiropas vērtībām. Tas ir Eiropas sociālais modelis. Tas ir viens no mūsu lielākajiem panākumiem. Tas organizē ne tikai mūsu ekonomiku, bet tas liecina arī par mūsu, mums pašiem par mūsu līgumiem un identitāti. Zviedrija ir sarakstījusi veselus sējumus šajā vēsturē, un uzklausot jūs, premjerministrs kungs, jūsu valdības, redzu, ka jūs turpinat rakstīt šo vēsturu, un paldies par to. Tas, ko jūs esat parādījuši pārējai pasaulē, ir tas, ka mūsu sociāla ekonomiskā sociālā tirgus ekonomika var nodrošināt labklājību un sociālo taisnīgumu. Mans iepriekšējais darba devējs Pasaules banka Eiropas Savienību apzīmēja par dzīves stila superspēku, atsaucoties uz tiem standartiem, kurus esam nodrošinājuši mūsu pilsoņiem tādās jomās kā dzimuma līdztiesība, izglītība un valsts uh, administrācija. Tagad mēs saskaramies ar daudz um, straujākiem izaicinājumiem un maiņām pasaulē un Eiropā nekā tajos gados, kad mēs piedzimām, ņemot vērā šo vajadzību, ka mums ir visu laiku jāpielāgojas komisija ir pieņēmusi jaunu pīlāru saistībā ar sociālajiem jautājumiem, kur tiek ievēroti tādi principi un prakses, kas nodrošina taisnīgu darbu. Mums ir jānodrošina godīga darba sociālās aizsardzības mērķi. Šeit runa nav tikai par taisnīgu attieksmi pret mūsu pilsoņiem, bet arī par noturības uh, spēcināšanu mūsu darba tirgos un ekonomikas atjaunošanu. Tāpat mēs esam konstatējuši, kādu pasākumu mums vēl ir jāizteno nākotnē. Un noslēgumā vēlos teikt to, ka daudzu gadu desmitu garumā Zviedrija uh, ir īstenojis Eiropas vērtības - līdztiesību, līdzcietību tādiem cilvēkiem, kas meklē patvērumu. Un šodien jūs ļoti spēcīgi parādījāt, ka šīs vērtības tiek pārstāvētas ārkārtīgi spēcīgi. Mūsu atbild mūsu paaudzē ir tāda, ka šīs ir tās vērtības, uh, kuru gaismas staram mums ir jāsako. Ir iespējams Eiropas risinājums, un vairāk nekā tas, gribu teikt, ka tas ir vienīgais risinājums. Vēlos pateikties jums, premjerministrs kungs, vēlos pateikties Zviedrijai, ka bijāt un esat tik būtiski šī risinājuma daļa. Paldies! Liels paldies! Georgievas kundze. Tautas partijas vārdā runās Hekmarka kungs. Prieksēdētāji kungs. Godātā komisijas prieksēdētājs kundze, premjerministra kungs, sveicināt šeit! E, ļoti pateikami redzēt šeit sociāldemokrātu premjerministru, un tas tikai vēlreiz uzsver to, ka Zviedrija vienmēr ir iestājusies un joprojām arī iestājas par Eiropas Savienības sadarbību. Dzīvojam laikā, kur krīzes pie mums ienāk no ārpuses - no Krievijas, no Sīrijas, no Daesh, terorisms, klimata jautājumi, bēgļu vilnis. Visa šīs krīzes pārbauda mūsu sabiedrības pamatvērtības Un tikai stiprinot Eiropu un ar stipras Eiropas palīdzību mēs varam to visu atrasināt. Tāpēc eh, es saku, nesakiet, ka mums visas šīs problēmas ir jāatrisina līdz nākamajai pirmdienai. Nē, mums būs nepieciešama šī sadarbība gadiem, pat gadu desmitiem, lai tās problēmas, ar kurām šobrīd sastopamies, eh, varētu atrisināt. Jo vienkārši risinājumu jau nav. Un eh, Nevajag vienmēr jautāt, ko Eiropa var darīt manā labā. Pajautāsim paši sev, ko es varu darīt uh, Eiropas labā. Es zinu, ka tas ir citāds, drusku pārveidots, bet citāds un tomēr par sociālajiem jautājumiem runājot. Novājināta Eiropas sadarbība, tā tad dalību valstu parlamenti, uh, kaut ko dara, bet arī Eiropas parlamentam ir kaut kas jādara, bet vienmēr eh, tiek apgalvots, ka Eiropa ir tikai birokrātijas stiprinātāja. Tas šobrīd parādās Lielbritānijas debatēs, un arī Zviedrijā parādās balsis, ka no Eiropas nāk birokrātija, bet ne tikai no Eiropas. Mums ir jāsamazina birokrātija, tāpēc nevajag tādu milzīgu ekonomisko ierobežojumu džungli, uh, kas šobrīd traucē noslēgt līgumu ar Amerikas Savienotajām valstīm. Tāpēc, godātais premjerministra kungs, pasakiet saviem kolēģiem, valstu un valdību vadītājiem, lai viņi pasaka saviem partiju biedriem dažādās dalību valstīs, eh, beigsim vainot viens otru un kaut ko darīsim. Migrācijas jautājums. Zviedrija ir uzņēmusies ļoti lielu daļu atbildības, bet šī atbildība ir jāsadala. Pie tam ne tikai jāsadala atbildība, tas ir arī saskaņā ar noteikumiem. Uh, Ja mēs ieviesīsim kontroli, tad katrai dalību valstī ir jāuzņemas sava atbildības artava. Tad dariet visu, lai tiktu aizsargāts robežas, lai dalību valstis darītu, kas tām jādara, uzņemtos atbildību. Tagad par Turciju. Mēs e, vienmēr esam pieprasījuši, lai šajā valstī būtu e, demokrātija, lai tā būtu tiesiska valsts preses brīvība, un es domāju, ka jūs arī to varat izdarīt, griezties pie Turcijas. Un visbeidzot, premjerministra kungs, ja mēs vēlamies redzēt stipru Eiropu, tad mums ir jābūt visiem kopā, bet tas prasīs laiku. Paldies! Paldies, Hekmārka kungs. Sociāldemokrāta vārdā tagad uzstāsies Pitēlas kungs. Paldies, priekšādātāji. Godātais premjerministra kungs jūsu ļoti tādā kaismīgajā runā jūs runājāt par demokrātiju un sadarbību un par vērtībām. Manuprāt, nākot, cieņa par Eiropas nākotni nenotiks uh, kaujas laukā vai militārā jomā. Cīņa par Eiropu ir cīņa par Eiropas vērtībām. Mums ir jāveic pielāgojumi Eiropā izmaiņām, kas ir notikušas pasaulē pēdējo desmit gažu laikā, bet mēs nedrīkstam arī pazaudēties. Mums ir jāstiprina mūsu vērtības, un viena no vērtībām ir svarīgāka par visām, tā ir solidaritāte. Eiropa tagad, Eiropa tagad plosa nacionālismu un varbūt sociāla solidaritāte vairs nav tik moderna, bet solidaritāte. Uh, tomēr bija arī viena no tām lietām, kas arī Ulafam Palmēm bija ļoti svarīga. Nesen mēs atzīmējām viņa nāves gada dienu, un es gribu atgādināt arī vēl ko, ko viņš sacīja. Demokrātija ir cilvēka cieņas jautājums. Un tā ietver arī politisko brīvību. Un solidaritāte nozīmē Pirmkārt, solidaritāti ar tiem, kas bēg no kara, kas tiek apspiesti. Jūs pieminējāt 80 tūkstošus bēgļu, ko ir uzņēmusi Zviedrija. Liels paldies! Un ņemot vērā to, kas šobrīd notiek, atsevišķas nacionālās valstis nevar tikt galā ar krīzi atsevišķi viena no otras. Uh, Mums ir jādarbojas kopā, vienlaikus reformējot Dublinas regulas noteikumus. Mums ir jāiestājas par sociālo Eiropu, ko jūs pamatoti atgādinājāt. Mums ir nepieciešama Eiropa, kas visiem, vienalga kādas tautības cilvēkiem, dod vieno, vienotu aizsardzību un ļauj arī atrast uh, nodarbošanos, atrast darbu. Sviedrijas delegācija ir devusi ļoti lielu ieguldījumu mūsu politiskajā grupā, un pateicoties tai mums arī izdevās panākt, lai Junkera komisija uh, turpinātu pārstrādāt eh, nosūtīšanas, darba spēka nosūtīšanas direktīvu. Un es ceru, ka tas ir tikai viens posms eh, un viens piemērs no pozitīvāk, par ko mēs varam teikt Zviedrijas sociāldemokrātiem paldies. Paldies. Tagad Henkel kungs lūdz ECR. Priekšsēdē kungs, pirms trim nedēļām Strasbūrā mēs runājām par diviem deputātiem, kuri ārpus šī nama runāja par um, atļaujām šaut. Vēlos teikt to, ka vakardien mūsu politiskās grupas vadība pielēma lēmumu kopš 31. mārta aicināt šos deputātus pamest mūsu grupu. Premjerministrs kungs Šī ir pirmā reize, kad saņēma apsveikumu aplausus no šīs parlamenta puses, nu, iespējams, arī pēdējā reize. Premjerministra kungs, jūs divas reizes pieminējāt to, ka esat piedzimis 1957. gadā. Es tajā gadā pirmo reizi apceļoju Zviedriju un uh, es biju sajūsmināts, un arī šobrīd var tikai apgalvot, tā laimīgā Zviedrija. Jūsu valdība joprojām ir pret eiro ieviešanu. Es tiku arī aicināts no Stokholmas cirniecības kameras eh, aicināt tādu kā eiro reklāmas kampaņu Zviedrijā, taču Zviedrijas valdība bija gudrāka ne, nekā es. Eh, Zviedrijā valdība piedāvā iespēju cilvēkiem balsot par eiro, mēs Vācijā tikai par vilcieniem vai stacijām. Tad, kad runa ir par valstu parādiem un IKP, tad e, Zviedrijas situācija ir daudz labāka nekā eirozonā. Jūs, premjerministra kungs, ne tikai mūsu sociāldemokrātu kolēģiem, bet visiem parāda to, ka tāda valūta ka valūtai ir jāatbilst eh, katras valsts eh, fiskālajai kultūrai un ka mums ir jāpārtrauc eh, pielāgot šīs dažādās kultūras vienas valūtas īpatnībām. Jūs parādāt to, ka mazs arī var būt skaists un arī to, ka Eiropā problēma ir nevis ar trūkumu, bet ar to, ka ir kaut kas pārpārēm. Zviedrija ir laimīga arī tādēļ, ka pieņēmusi atbildīgu bēgļu politiku. Kā ilgadējs Amnesty International loceklis, es zinu, cik grūti jums bija kontrolēt savas robežas, premjerministra kungs. Tas nebija tā, kā daudzi jums pārmet bezatbildīgi, nē, tas bija tieši, tā bija tieši atbildīga rīcība. No visiem pēdējā gadā reģistrētiem patvērumu meklētāju pieteikumiem apmēram 30% bija vīriešu. Ko tas sociāla politiskā jomā nozīmē dažiem pašvaldībām, es nemaz negribu runāt. Šeit vēlos pieminēt ķelnes gadījumu, taču vēlos jautāt, vai vispār kāds ir domājis par to, kad šie vīrieši savas sievietes, mātes, bērnus atstāja vienus neaizsargāts savās mītnes valstīs. Lielākā daļa no šiem eh, bēgļiem nāk nevis no aktuālās kara zonas, bet no drošām, taču bīstamām vietām. Vai kāds vispār ir domājis par to, cik daudzi cilvēki ir izskaiši ar savām dzīvībām vai tās zaudējuši, jo ir sekojuši Vācijas valdības aicinājumam un ir uzticējušies bezatbildīgiem cilvēku kontrabandistiem. Un tagad vēlos pieminēt trešo iemeslu, kādēļ varu teikt laimīgā Zviedrija. Eiropas politika, Vācijas politika ir iedzinusi strupceļā nevis tikai savu tautu, bet visu Eiropu, un pretēji tam Zviedrijas valdība rīkojas atbildīgi un piekopja atbildīgu politiku. Tas, ka jūs esat zaudējuši varbūt savu supervaras stāvokli saistībā ar bēgļiem attiecībā uz Vāciju, par to jums nevajadzētu būt uh, apbēdinātiem, jo Vācijā tas neko labu nedod. Paldies! Tagad no liberālās partijas grupas Vikstrēmas kundze lūdzu. Paldies, Paldies priekšsēdētāja kungs! Es arī šeit vēlētos sveikt Zviedrijas premjerministru. Patīkam, ka jūs uzstājaties eh, Eiropas parlamentā. Uh, Zviedrija, kā jau zināms, ir vidēji liela Eiropas Savienības dalība valsts, un es vēlētos griezties pie premjerministra, izmantojiet šo mūsu resursu. Kā jau jūs teicāt, Dublinas, Dublinas eh, konvencija, Dublinas regula, tai ir jātiek pārmainītāji, un es eh, esmu pārliecināta, ka mums izdosies sadarboties arī ar padomu. Bet tagad griežos pie tevis, Levēna kungs. Uh, Uzņemieties vadību ministru padomē, pārlieciniet pārējos valstu un vad, valdību vadītājs, lai izveidot solidāru un dzīvot spējīgu migrācijas politiku Eiropas Savienībā. Mums ir nepieciešams izmaiņas, nepieciešams izmaiņas tulīt. Diemžēl Zviedrija, kur ir bijusi valsts, kura vienmēr ir iestājusies ar savu strikto nostāju, uh, samitos un vienmēr ir varējusi iespaidot citas dalību valsts pareizajā virzienā. Tagad Zviedrija tiek uzskatīta par pasīvu peldētāju pa straumi, kura vienkārši atkārto citu teikto. Zviedrijas negrib tādu redzēt. Mums ir jāvada Eiropa uz kopējas atbildības uzņemšanos. Pirmdien panāktā vienošanās ar Turciju neatrisinās neko situācijā jo šobrīd ir skaidrs, ka uh, daudz kas šajā vienošanās ir pret Eiropas likumdošanu un starptautiskiem likumiem. Un pat, ja cilvēki kaut kur uz kādas robežas tiks apturēti, tad viņi atradīs ceļus, liela daļa no šiem bēgļiem atradīs ceļus, kā nonākt Eiropā. Uh, Tas nozīmē, ka neviena dalība valsts viena pati netiks galā ar problēmu, un atkal mēs atgriezīsimies pie Grieķijas traģēdijām, kuras eh, atkārtosies arī citās dalību valstīs. Tā vietā, lai atbildību par bēgļu plūsmu uz Eiropu uzliktu uz Turcijas pleciem, mums ir jāizveido ļoti drošs ceļš, kā migranti var ierasties Eiropas Savienībā. Un, protams, visām 28 dalībvalstīm ir jāuzņem sava atbildības daļa. Sadarbība ar Turciju migrācijas jomā darbosies tikai tad, ja mums ir kopēja robežu kontrola, kopēja un vienota migrācijas politika Levēna kungs. Uzņematies eh, vadību, veidojiet koalīcijas ar citām dalību valstīm un skaidri pasakiet, kuras tad ir tās dalību valsts, kuras liekas pieķis riteņos. Uh, Es domāju, ka eh, ministru padomēm, kuras šobrīd notiek aizslēgtām durvīm, tas laiks ir pagājis. Arī padomē ir jākļūt atvērtai, caurskatāmai, un beidzot Eiropas Savienības eh, vadītājiem ir jāsaprot, ka mēs nevaram tā kā sacensties, kurš kaut ko dara labāk. Nē, mums ir jādarbojas visiem kopā, jo Eiropa šobrīd ir vadošā pasaule. Paldies! Paldies! Tagad Bjerkas kundze no zaļo kreisajiem. Prieksēdētāja kungs, sveicināts Eiropas parlamentā. Zviedrija ir uzņēmusies ļoti lielu atbildības daļu 15. gadā. Jā, es esmu šeit, jums aiz muguras, jā. Ļoti labi. Bet uh, rudenī kaut kas notika. Jūs vienojāties ar labējiem spēkiem slēgt robežas, bet par to tagad nerunāšu. Manuprāt, šodien galvenais ir tas, lai mēs uh, risināt šos izaicinājumus Eiropas līmenī. Vai Eiropa uzņems eh, vairāk bēgļu, vai Zviedrija tos uzņems, vai mēs uzņemsim Zviedriju visus bēgļus, tad aizslēgsim robežas, un ko tad darīs Eiropa? Man personīgi izvēle ir skaidra. Eiropas Savienība ir uzņēmusi mikroskopisku bēgļu daļiņu pasaulē. Mēs ar pilnu cieņu un pie pilna saprāta varam uzņemt daudz vairāk. Eiropas Savienība ir jāizmaina savus kurs un jāsaprot, ka robežas slēgt mēs nekādā gadījumā nedrīkstam. Diemžēl es neredzu tādus centienus no padomas puses bēgļu politika, e, tas, ka šobrīd ir pilnvaras nosūtīt cilvēkus atpakaļ, viņus apturēt dažādos veidos. Šobrīd NATO patrulē vidusjūrā, vai tas ir risinājums? Un beidzot šī vienošanās ar Turciju. Tas nav nekāds risinājums. Bēgļi nav zivju kvotas, par kurām mēs vienojamies. Tie ir cilvēki, kuri bēg, lai glābtu savu dzīvību un kurai aiz muguras rastājuši it visu, it visu. Jā, e, premjerministra kungs, es jau neesmu naiva. Es saprotu, ka mēs visi dzīvojam kopā, bet e, Eiropa divtu, bet 28 e, gadu. 28 dalību valstu Eiropai ir jāuzņemās politiskā atbildība. Tās dalību valsts, kuras vēlas parādīt citām dalību valstīm, kā ir jārīkojas, Zviedrija ir jābūt tai. Mēs jau te varam gudri šodien runāt, bet ko darīs Eiropas Savienības institūcijas, pat ja institūcijas būs mazākā koalīcijā? Un visbeidzot, es uzskatu, ka sociāldemokrātiskai valdībai, vai tā būtu Zviedrija vai arī Eiropa, mēs nedrīkstam prestatīt eh, bēgļus labklājībai Eiropā. Tas ir rasistiski. 15. gads Tad mēs bēgļus uzņēmām 16. gadā šķiet, ka jau daudz vairs mazāk velkamēti, vai tas ir gads, kurā padome pateiks, ka celsim lielo Ķīnas mūri apkārt Eiropai, vai tomēr uzņemsim bēgļus? Paldies! Tagad zaļo vārdā priekšādātāja Harmsa lūdzu. Godātais priekšsēdētāji, godātais premjerministra kungs, kolēģi, vispirms gribu teikt paldies par to, ka jūs tik mierīgā līdzsvarotā tonī raksturojāt situāciju Eiropas Savienībā. Tas mums visiem ir nepieciešams. Arī, ja es domāju par debatēm šorīt, par samitu, uh, tad prātā man nāk ļoti daudz vēl dažādi izaicinājumi bez bēgļu problēmas un uh, mierīgiem, mierīgai runai no tā mums visiem kļūs labāk no tā. Uh, bet gribu teikt paldies arī jūsu valstī Zviedrijai, jo, manuprāt, jums jau daudzus gadus ir vislabākā ieceļotāju bēgļu politika Eiropā, ne tikai no, ņemot vērā situāciju pēdējā gada laikā, un kad parādījās robežu kontroles, tad es sapratu, ka tas ir tā kā modinātājs zvans, ka mēs no Zviedrijas, ka mēs vairs nevaram pa vecām, ir jāmeklē Eiropas līmeņa risinājums, bet šis risinājums tiek meklēts jau veselu gadu, un tā sekas ir arī robežu kontroles. Es nezinu, cik mums ir daudz laika. Mums ir ļoti daudz globālu izaicinājumu, un Eiropas Savienības padome šķiet izturās tā, it kā laiks būtu neierobežots, bet no jums es gribētu dzirdēt, vai nav pienācis laiks pateikt, ka valstu grupa, kādu valstu grupa bēgļu politikā uzņemas vadošo lomu, uh, un vienojas savā starpā būt solidāri un uh, uzņemt vairāk bēgļu. Diskusijas, kas notiek ar Turciju, to, tās, protams, var kritizēt, tur nav progresa un tā tālāk, bet kur mēs nonāksim, ja aiz pārvaldības pie ārējās robežas mēs nespēsim sadalīt bēgļus. Tas, ko jūs pareizi norādījāt, Eiropas Savienībai ir jāspēj pārvarēt jaunas ba bailes, kas ir izcēlušās nesen. Un Henkelkungs, jūs attaisnojāties par eiro ieviešanu. Es gan nezinu, kā jūs kā vācu industrijas eh, lobby pārstāvis, kādi vēl jums ir visādi grēki, bet AFD partijas dibināšana ir tiešām pamat akmens uh, baiļu klimata veidošanā. Uz tā tas viss arī balstās. Šī partija to ļoti veicina. Uh, un bailes parādās tad, kad cilvēki vairs nav spējīgi kopīgi rīkoties, ņemot vērā globālos izaicinājumus, ko mums atnes bēgļi. Kad mēs mēģinām problēmas tā kā neredzēt vai, vai aizmirst, un bagātākajām un stabilākajām valstīm uh, pasaulē, tad šo valstu skaits pieaug, nevis samazinās. Vakar ANO bēgļu komisārs mums izklāstīja šo situāciju. Un ņemot vērā eskalācijas starp Putinu un Asadu Sīrijā, mēs redzam, ka šis karš tik ātri nebeigsies. Un vēl pēdējais teikums, ko gribu teikt. Tikai kopā, kā eiropieši, mēs spēsim reaģēt vai tikt ārā no šīs krīzes. Tikai tad, ja būsim solidāri ar citiem. Un jūsu runā, Lēvēna kungs, es tiešām dzirdēju tādu nomierinošu, eh, nomierinošu noskaņu. Paldies, EFDD. Vārdā Vinbergas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Stefan Levēn, tu pats savulaik teici, ka Zviedrija ir bijusi tuvredzīga savā migrācijas politikā. Jā, tu mantoji Reinfelda valdības grimstošo migrācijas kūģi, bet tava rīcība pēdējā pusotra gada laikā ir situācija daudzkārt pasliktinājusi. Eiropas migrācijas politika tādu valstu dēļ kā Zviedrija ir novedusi mūs visus pie ekonomiska, politiska un humanitāra hausa. Šodien tu uzstājies plenārsēdē un uzvel Eiropai savas bezatbildīgās politikas sekas. Tu griezies pie citām dalību valstīm ar lūgumu glābiet, bet vainīgs pie katastrofas esi tu un vienīgi tu. Tu apgalvo, ka dalību valstīm solidāri būtu jāuzņemas atbildība. Es saku, ka tavai valdībai ir jāuzņemas atbildība par migrācijas pilnīgu apturēšanu Eiropas Savienībā. Vai tiešām tu tici, ka bēgļu piespiedu nometināšanai citās valstīs ir nākotne? Lielai daļai dalību valsts nav nec resursu, nec kapacitātes, nec politiskās gribas, lai integrētu šo migrantu tsunami. Valstis viena pēc otras atsakās akceptēt to pārdales mehānismu, kuru tu šeit sludini. Stefan Levēn, Tev ir jānorī rūk tās zāles, un beidzot jāsaprot, ka Zviedrijas lielākā problēma šobrīd ir, kā mēs izraidīsim 80 tūkstošus migrantu, kuriem, kā tava valdība sludina, ir jāpamet Zviedrija. Kā visu svēto vārdā tu domā to panākt, ja mums nav izdevies izdabūt laukā 30 migrantus no viņus pārvadājoša autobusa? für die ENF Fraktion. No EFN politiskās grupas tagad runās Štugerkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Agrāk mēs ar savām ģimenēm 80. gados braucām ceļojumā uz Zviedriju. Tā bija lieliska valsts, skaista, bagāta. Tā kā man bija 11 gadu, uh, es uzzināju, ka Zviedrija attiecībā uz sieviešu tiesībām ir pašās pirmajās rindās, un arī Zviedru skolēni ir vislabākie, un ka Zviedru valdība ir atvērti caurskatāma. Pagājušo gadu es pats ar saviem bērniem viesojos Zviedrijā, un uh, es biju šokēts, kā valsts var, ir varējusi tā izmainīties. Manai meitai ir 12 gadu, uh, un tagad viņai savā klasē ir jālasa referāts par Zviedriju, un tajā viņa apgalvo, ka Zviedrijā atr Zviedrija atrodas otrajā vietā attiecībā uz izvarošanu skaitu. Mm, ir tikai vēl viena valsts, kurā sievietes ir vēl vairāk apdraudētas. Šis skaitļi ir augstāki nekā Meksikā, Nigērijā vai Krievijā. Tāpat manai meitai referētā ir jāapgalvo tas, ka Zviedrija uh, valdība neizpauž informāciju, lai nedotu labas kārtas opozīcijas rokās. Tāpat arī Zviedru skolnieku atzīmes ir kritušās. Priekšādā kungs, es esmu vienkārši šokēts, kā valsts 20 gadu laikā ir spējusi attīstīties atpakaļ gaitā. Un iemesls tam ir Eiropas Savienība, Eiropas Savienības graujošā ietekme. Eiropas Savienība grimst un līdz ar to velk sev līdzi arī Zviedriju. Šeit galvenā vaina meklējama Eiropas Savienībā. Paldies, un tagad uh, politiskajām grupām nepiedarošais Balco kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji godāto premjerministru kungs. Daniels Frīdbergs, kas ir Zviedrijas eh, ekonomists un tagad dzīvo Budapeštā, ir teicis to, ka viena no skaistākām lietām Ungārijā ir tāda, ka pretstatā rietum eiropiešiem mēs vēl ticam konservatīvām vērtībām. Mēs tām ne tikai ticam, bet mēs arī attiecīgi pieņemam lēmumus. Jūs ticat liberālām vērtībām saskaņā ar kurām jau gadu desmitiem simt tūkstoši migrantu patvērumu meklētāji tiek uzņemti, un tas rada visas problēmas, kas saistīts ar sadzīvošanu, ar noziedzību un tā tālāk. Tā ir jūsu suverēns valsts, jūsu suverēns valsts lēmums, taču pieņemiet to, ka ir kāda valsts, kas nevēlas uzņemt šādus simts tūkstošu bēgļu, kur vēlas aizsargāt savu kultūru, kur nevēlas, lai izveidotos paralēlas sabiedrības, un Ungārija piedar pie šādām valstīm. Jūs runājat par demokrātiju, taču akceptējiet to, ka politisko lēmumu Ungārijā pieņem ar referendumu. Arī tas ir suverēns valsts, suverēns lēmums. Paldies! Paldies, un tagad došu Gonzales Ponsa kungam vārdu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Paldies. Priekšstādāja premjerministra kungs, bēgļu krīze ir uh, šausmīgākais humanitārais notikums Eiropā kopš otrā pasaules kara, un mēs netiksim ar to galā humanitārā veidā, ja mēs ceļam mūrus, uh, žogus, slēdzam robežas, tad bēgļu krīzi neatrisināsim. Taču šo bērnu un sieviešu un vīriešu bēgšana nokļūs vēl lielākā izmisuma situācijā. Mums ir jāņem vērā realiti, re, reālā situācija un attiecīgi jārīkojas. Mums ir nepieciešama kopīga patvēra meklētāja politika, tādēļ esam atbalstījuši arī kopīgu ārējo robežu aizsardzību. Nacionālajie risinājumi neatrisinās Eiropas problēmu, tieši otrādi. Tādēļ jau pastāv Eiropa, jo nacionālajie risinājumi līdz šim ir parādījuši to, kā pat netiek galā ar nacionālajām problēmām. Jūsu valdība, piemēram, īstenoja vienpusējas robežu kontrolas pasākums, īpaši tas attiecas uz transportu uzņēmumiem, kuri viņiem ir jāizno kontroli savos transporta līdzekļos. Ir paredzēts trīs gadus uh, apturēt Schengen zonas pasākums, kaut gan ir pieļaujami tikai divi gadi. Un tas viss balstās uz populismu, šeit nepietiks ar nacionālajiem pasākumiem. Protams, ka jūsu risinājumi Zviedrijai ir labi, taču tie ir slikti Eiropai. Sociālisti, zaļie un arī mēs aizstāvam Eiropu bez robežām. Šorīt ļoti skaidri notika arī diskusijas pret vienošanos ar Turciju Šī valdība cenšas uh, uzstādīt dažādas robežas saistībā ar bēgļus. Ir šis patiesais uh, sociālais zaļais uh, diskurs. Eiropu ir jābūvē pakāpeniski. Citādi pieaugs nacionālisms, ksenofobija, ekstrēmisms un rasisms. Eiropā pastāv daudzveidība, taču mums ir jārīkojas kopīgi un mēs nedrīkstam sašķelties. Premjerministra kungs, jūs runājat par sociālāku Eiropu, taču vēlos atgādināt, ka jūs runājat par šādu sociālo Eiropu, taču tad, kad saskaraties ar šādu sociālo problēmu, tad aizsverat savus robežas. Nu, šeit ir pretrunas. Mēs nevaram ļā, pieļaut populistu uzvaru. Mums tas ir jāizkavē. Paldies! Un tagad Tolskovas kundzei vārds, lūdzu. Paldies! Paldies, Stefan Levēn, ka esat ieradies Eiropas parlamentā. Tas ir ļoti svarīgi redzēt un dzirdēt, ko šeit saka pārējo politisko spēku pārstāvi. Tā tas Eiropas parlamentā notiek, bet es vēlētos atgriezties pie nevienlīdzības. Nevienlīdzība pieaug visā Eiropā. Šobrīd ir 23 miljoni reģistrētu bezdarbnieku, un, protams, visiem ir skaidrs, ka realitātē šis skaitlis ir daudzkārt lielāks. Visā Eiropā un arī šajā parlamentā ir daudzi, kur uzskata, ka bezdarbam pretim ir jāstājas ar algu pazemināšanu. Ir daudz, kur uzskata, ka mums ir jāizveido segregēts darba tirgus gan starp dalību valstīm, gan arī uh, tās valsts, kuras vēlētos eh, brīvākas robežas ar Eiropu, lai uz viņiem arī attiektos eh, tas, ko mēs šobrīd redzam, ka darba tirgus rada arvien lielāku plaisu starp tiem, kuriem ir un tiem, kuriem nav. Mēs, sociāldemokrāti, vēlamies eh, samazināt algu atšķirību, mēs vēlamies samazināt sociālo dempingu, jo tas nāk par sliktu visiem, arī bagātajiem. Uh, Junkers ir teicis, ka sociālo dempingu nepieļausim. Eiropā ir jābūt vienādām algām par vienādu darbu, bet mans jautājums, vai Junkers ir spējīgs to izdarīt? Iespējams, ka viņš tic, ka viņš to var, bet vai viņam ir duka, Šodien ļoti daudz netic Eiropas Savienības politikai, un kā jau jūs te dzirdējāt, galēji labējie spēki burtiski bļauj visādas saukļus, eh, un šad tad šajā parlamentā mēs dzirdam vēl ko trakāku. Jā, ļoti daudz vēlētāju šobrīd griežas pie ekstrēmajiem spēkiem, jo šķiet, ka centristu atbildes uz viņu jautājumiem visas atbildes nedod. Uh, Sociālais dempings. Ja mēs to nepārtrauksim un neizskaudīsim, tad es jums garantēju, arvien vairāk cilvēku pieve, pavērsīsies uz galējiem labējiem. Jā, jūs teicāt, ka vajadzētu iesaistīt visas darba tirgus puses un sociālos partnerus, lai sakārtot šo jautājumu, bet vai tev šķiet, ka ar to pietiks, lai mēs saņemtu tiek pārtraukt runātāju? Nākamais ir Federlēja kungs, un tas ir Alda grupas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kungs, priekšsēdētāja kungs un godātais Levēna kungs sveicināti Eiropas parlamentā. Jūs ierodaties Eiropas parlamentā Eiropas Savienībā ļoti grūtā brīdī. Mēs cīnamies ar klimatizmaiņām, mēs cīnāmies ar migrācijas vilni. Abām šām lielajām problēmām mums ir jārod risinājums, un Eiropa arvien vairāk sadrumstalojās. Arvien vairāk populistiskais pūķis paceļ savu galvu, tāpēc esmu priecīgs, ka šodien es ieradies Eiropas parlamentā ļoti svarīgs debatas, bet es eh, ļoti reti reti esmu dzirdējis tevi tik skaidri izsakamies par migrācijas politiku. Tu skaidri teici savos ievadvārdos, ka ja mēs uzņemamies un pieņemam migrācijas politiku Eiropas Savienības līmenī, tad tā ir jāizpild visiem. Pēdējos, pēdējos mēnešos daudz plašsaziņas līdzekļos par to tiek runāts vienlaicīgi. Padome jau vairākas reizes ir pieņēmusi svarīgus lēmumus, un tie netiek īstenoti dzīvē. Varbūt, ka padome šobrīd ir Eiropas Savienības impotentākā daļa. Varbūt, ka padomai vajadzētu padomāt par to, kā labus lēmumus ar instrumentiem īstenot. Es tiešām uzskatu, ka lēmumi, kur tiek pieņemti padomē, tiem ir jābūt īstenotiem dzīvē, pretējā gadījumā to politiskajam spēkam nav nekādas jēgas. Uh, Jūs, eh, premjerministra kungs, eh, runās ar Kameronu kungu sagrāvāt sociālo Eiropu, jo sociāldemokrāti vienmēr ir iestājušies par to, ka visiem ir jābūt vienādiem noteikumiem. Premjerministra kungs, jūs sarunās ar Kameronu kungu esat šo mūsu e, cerību sagrāvis. Es baidos, ka sociāldemokrāti ir zaudējuši savu seju Eiropas Savienībā, un es vienmēr esmu iestājies, ka sociāldemokrātiem ir jāiestājas par stiprāku Eiropu. E, tas bija Karlsona kungs, kura laikā Zviedrija iestājās Eiropā, un tieši persona laikā sociālā Zviedrija bija visspēcīgākā, tā tad Reinfeld kungs atkal rīkojās savādāk, bet kāds būs jūsu ieguldījums Eiropas eh, sadarbībā? Un tagad par apvienotajiem eh, kreisajiem priekšsēdētāji Cimeras kundze. Priekšsēdētāja kungs, ministra prezidenta kungs, eh, es nedomāju, un Eiropas parlamentā vienmēr var piedzīvot kādu pārsteigumu, un es nebiju domājis, ka man par, par ALDE deputāta runu <clears throat> varu teikt, ka es arī būtu uzdevusi šādu jautājumu. Ļoti labi, ka jūs ieradāties šeit, un mēs varam runāt Eiropas Savienības kritiskajā laikā viens ar otru. Mums ir jārīkojas, jārīkojas solidārā, demokrātiski un kopīgi. Protams, mums ir nepieciešama arī sociālā Eiropa, bet jūs esat eh, padomes loceklis un eh, tādā eh, veidā es jūs arī uzrunājat. Kā tāds jūs nesat arī līdzatbildību par vienošanos ar Lielbritāniju, kas apšauba un samazina sociālo Eiropu svarīga regulējuma atvēršana. Eh, kuru mēs eh, pieņēmām saistībā ar darbinieku pārvietošanās brīvību. Tagad apšaubīt šo te iegūmu un teikt, ka viena no pamatbrīvībām Eiropas eh, Savienībā vairs nav spēkā, es domāju, ka tā ir apšaubām praksa. Tāpēc es gribētu arī teikt, ka ja kolēģi runā par to, ka pastāv pretrunas sakot, ka mēs gribam sociālo Eiropu un meklēt kopīgus risinājumus bēgļu krīzei, es saku, tās ir divas lietas, kas sadar kopā. Mums nekad nebūs demokrātiskas un sociālas Eiropas, ja mēs sāksim dalīt cilvēktiesības pēc izcelsmes valstīm un nacionalitātes. Uh, ja eh, mēs nemēģinām to kopīgi risināt. Es eh, sagaidu no jums, eh, tāpat kā Bjornkas kundze, kura runāja pirms tam, mēs sagaidām, ka tieši jūs eh, spērsiet pirmo soli. Nevar būt tā, ka mēs gaidām, tā kā pie atbruņošanās sarunās. Visi gaida, neviens nespēr pirmo soli. Lūdzu, spēriet šo pirmo soli, lai mēs rastu kopīgu Eiropas risinājumu. Paldies, ka priekšsēdētājs tagad Eriksons runā zaļo frakcijas vārdu. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs, premjerministra kungs. Eiropas Savienības eh, padomas vienošanās ar Turciju um, nesniedz atbildes uz visiem jautājumiem. Protams, labi, ka Zviedrijai izdevās pierunāt pārējos, ierakstīt dokumentā starptautisko tiesību ievērošanas prasību patvērumu meklētājiem, bet kā to izpildīt, nevienam nav izskaidrs. Tāpēc vēlos eh, tev uzdot dažus jautājumus. Uh, Grieķija uzskata, ka Turcija ir droša patvēruma vieta, bet Zviedrija tā neuzskata. Tomēr uzskata, ka Eiropas Savienībai vajadzētu vienoties šajā jautājumā. Pretējā gadījumā sanāk, ka bēgļu gaita ceļš nosaka to, vai cilvēks tiks nosūtīts atpakaļ vai nē. Ja ceļš cauri Grieķijai tiek slēgts, kādi būs citi ceļi? Vai tie būs drošāki? Vai kāds to ir analizējis? Vai tu esi pārliecināts, ka pirmdienas vienošanās situācija nepasliktinās? Kā Zviedrijas eh, valstī vajadzētu rīkoties, lai atbildētu uz visiem šiem jautājumiem? Lai mēs eh, varētu skaidri pateikt, ka Eiropas Savienība iestājas par patvērumu meklētājiem. Ko darīs un dara Zviedrijas valdība? Un beidzot personīgs un tieši jautājums. Uh, Vai tu uzskati, ka visas šīs galotņu tikšanās un starpvalstu runas, ko dos, lai tavi kolēģi Eiropadomē adekvāti un solidāri uzņemtos atbildību pārdalīt bēgļus Eiropā? E Paldies, EFT grupai deputāts Lungrēns. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs, par man doto vārdu. Atkal mēs te stājam. Mēs eh, esam eh, strādnieku šķiras pārstāvi, tu esi bijis metinātājs, es esmu bijis smagās mašīnas šofērs, tagad mēs esam politiķi. Bet šeit jau arī mūsu ceļš beidzās. Levēna kungs un viņa valdība joprojām dzīvo naivā pārliecībā, Es un manas partijas biedri jau ļoti ilgu laiku esam eh, runājuši par to, kāda būs patreizējās un arī iepriekšējo valdību naivās politikas sekas. Mana valdība jau sen ir ierosinājusi, bet eh, mēs tikām eh, kritizēti un mūs pat apsmēja. Tagad jūs izmantojiet tos pašus uh, vārdus, kurus izmantojām mēs pirms pieciem gadiem. Tā ir liekulīga, liekulība. Šobrīd eh, Zviedrijas labklājības valsts modelis ir gandrīz izšķīdis lai sistēma varētu izdzīvot, ko jūs darīsiet? Šobrīd 60% no visiem Eiropā ieradušajies bēgļiem ir ekonomiski bēgļi. Tā ir statistika un to saka pat komisija. Vienlaicīgi 16 tūkstoši bērnu katru minūti pasaulē mirst, jo viņiem nepietiek eh, tīra ūdens. Stefan, tu teici, ka pēc tikšanās ar Kameronu tu esi apmierināts. Ko tas nozīmē? Šobrīd eh, Zviedrija maksā 160 miljārdus kronu Eiropas Savienībai katru gadu. Zviedrija daudz acīs, eh, jo ir bijis tāds kā pionieris un tāda kā vīzija, uz kuru tiekties, bet tādi mēs vairs nesam, un tā ir patreizējās valdības vaina. ENF, e ENF grupa, deputāts Maiers. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eiropā nepaliks eh, viens akmens uz otru, viss grūst. To es nesen lasīju kādā ļoti labā komentārā. Un tā bija viela pārdomām. Tā man dziļi aizskrāva. Un ja šodien es ieklausos mūsu debatēs un to, ko saka mūsu kolēģi, piemēram, Harmsas kundze vai Bjorkas kundze, tad es esmu vēl dziļāk satriekts, jo man gribas vaicāt, vai šīs kundzes dzīvo citā, uz citas planētas nekā pārējie. Jo tas, ko mēs te varam dzirdēt, eh, tas, tas jau ir uz robežas, tā ir, tas ir naivums, kas, kas, kas ir uz robežas. Ja mēs paskatāmies uz krīzi, uz migrācijas krīzi, uz norisēm un eh, bezdomā, bezgalvas rīcību, kas notiek Eiropā, eh, tad ir skaidrs, ka šie cilvēki ir devuši savu ieguldījumi, lai krīze sāsinātos tik tālu kā pat labāk. Pat labāna situācija liecina par vēl ko vairāk, proti, ka atsevišķas dalību valstis, kuras var izmantot savas kompetences, ka tām ir vairāk kompetenču, lai risinātu problēmas nekā Eiropas Savienība. Austrijā mēs redzam, ka valdība ir pārņēmusi brīvības partijas idejas viens pret vienu, neslēpjoties aiz nekādiem vārdiem, tā pārņem idejas un tās īsteno. Un iznāk tā, ka Merķeles Savienība, Eiropas Savienība un mūs ir uh, ievedusi dziļā krīzē un vienīgie risinājumi un pieejas risinājumiem pamatā nāk no Austrum eh, Eiropas valstīm. Statistika no simts uh, iesniegumiem Austrijā. Uh, uh, šie te e, patvērumu meklētāji no simt, tā, tad 75% e, ir veikuši e, noziegumus un ir vīrieši. Tas nozīmē, ka vai mēs patiešām gribam, lai tas tā notiek. Manā dzimtajā Grācā cilvēki, sievietes vairs nevar bez bailēm iziet uz ielām, un vai mēs to patiešām gribam. E, es pateicos Viktoram Orbanam, ka vismaz e, pirmajā kārtā netika pabeigta vienošanās ar Turciju. Un tagad e, Funtulis, neatkarīgais deputāts. Jā. Šodien Eiropas Savienība eh, situācija nav optimāla. Ir ļoti daudz eh, problēmu, un tā vietā, lai meklētu risinājumus, mēs atliekam visu, un tad problēmas samilst vēl vairāk. Ir tiepaši dienvidos, kur ir augsts bezdarbs, jauniešu bezdarbs, zemas algas un pensijas, sociālā sistēma vairs nedarbojas, un ļoti satriecoša situācija arī viss, kas saistās ar bēgļiem un citām lietām. Un koncentrējoties uz bēgļiem, mēs zaudējam uzmanību e, citām svarīgām lietām. Un tad vēl ir grupas ar politiskajām interesēm. Līdz ar to tiek samazināta izjūta par demokrātiju un pašnoteikšanos. Un, uh, Demokrātijā sarkano līniju nav. Te nevar būt runa par vairāk vai mazāk demokrātiskiem izteikumiem. Eiropas Savienībā tagad iznāk, ka cilvē, visiem ir jābūt vienās domās, bet vēsturi mēs nevaram pārakstīt. Mēs nedrīkstam aizmirst pagātni, domājot par nākotni. Vai nu mēs mainīsimies, vai iesim bojā. Un tagad vārds Gardīnikundzei. Lielas paldies! Es gribētu skaidrums dzirdēt no jums. Jūs padomē atbalstāt uh, pasažieru datu reģistru PNR, bet jūsu parlaments nepārtraukti noraida šo priekšlikumu. Kā jūs varat paskaidrot, uh, kā esat mainījuši savas valsts uh, attieksmi no atvērto durvju valsts uz slēgto durvju valsts? Jo īpaši svarīgs jautājums man ir sekojoši, premjerministra kungs, kā iespējams, ka arī Zviedrijā, kas it kā ir tiešām tolerances parauga valsts, mēs redzam, kā pieauga antisemītisms pat Malmē, kur tika uzņemti tūkstošiem ebreju, kas 43. gadā bēga no nacismu, pat šajā pilsētā novērojama neiecietība un simtiem ebreju, kas joprojām tur dzīvo, cik sapratu no televīzijas, viņi baidās iziet no mājas, jo viņi nejūtas droši, viņi grib pamest malmi. Stokholma ir cits stāsts, bet esam satraukti par šo situāciju. Ko darīs jūsu valdība, lai mainītu šo situāciju? Un, godētais premjerministra kungs, jā, ebreji, kas ir snieguši savu iedevumu, lai uzceltu Eiropas Savienību, uzskaita, ka Zviedrija viņiem vēl vairs nav droša valsts, un tad es tiešām uh, nezinu, cik gara tad būs šī bezcerības ziema. Paldies! Sociālistu vārdā lūdzu Rodrīgas kundze. Ministru prezidenta kungs, eh, man eh, liels gods jūs redzēt eh, šeit parlamentā, jūs uzņemt šajā plātā, jūs stāstījāt par Zviedrijas sociāldemokrātisko pieredzi. Zviedrijā varbūt ir vēl problēmas, bet tas ir viens no labākiem piemēriem, ko mēs redzam Eiropas Savienībā. Pirmais un galvenais ir un paliek demokrātija. Un jums ir tiešām augsts standarti attiecībā uz līdzdalības demokrātiju Zviedrijā. Otrakārt, Zviedrija ļoti labs piemērs arī tam, ka var panākt ilgtspējīgu attīstību, skatot ekonomiku, sociālās lietas un uh, uh inovācijas. Uh, tātad izaugsmi un uh, darba vietu radīšanu. Jūs uzņematies uh, atbildību arī globālā līmenī. Mm, Global New Deal ir uh, jūsu prioritāte. Līdz ar to Zviedrija, Zviedrija ir ļoti laba pieredze, kā integrēt bēgļus. Un, mm, un eh, es viesojos jūsu valstī, tā kā man ir ko pastāstīt, runājot tieši par bēgļiem un šīs bēgļu plūsmas pārvaldīšanu. Vispirms viņi tiek ļoti pienācīgi uzņemti un tad ir ļoti adekvātā veidā sadalīti pa valsti dažādās pašvaldībās. Tur eh, viņi tiek izmitināti, viņiem ir piekļuve mm, pamat sociālajiem pakalpojumiem, viņam tiek piedāvāta tālāka apmācība, kvalifikācijas celšana, un tad viņam arī ir iespējas atrast darbu, integrēties darba tirgu. Tad ļoti cilvēcīgā veidā tas notiek, un man secinājums tā tam jānotiek arī visur Eiropā. Paldies! als letzter redner in der aussprache hat das wort der für die Pēdējais runātais sarakstā zaļo vārdā uzstāsies deputāts Andersons. Paldies! Un paldies, ministra prezidenta kungs, kā apmeklējāt um, mūs šodien bija ļoti izglītojoši un interesanti jūs uzklausīt. Mēs runājam par sociālu Eiropu. Jūs uh, to pieminējāt, bet nepieminējāt šo ziloni istabā. Eiropas Savienības uh, valūtas uh, savienība nedarbojas, un tā ir sekmējusi šīs krīzes uh, padziļināšanos. Es domāju, ka uh, pareiz bija to valstu lēmums, kas izvēlējās nepievienoties Eirozonai. Kaut arī daži toreiz uzskatīja, ka Zviedrija nebija taisnība. Jārespektē gan referenduma rezultāti, un eh, šīs tiesības ir noenkurotas arī līgumā. Citām valstīm ir citas atkāpes paredzētas. Uh, Un um, tās valstis, kas nevēlas pievienoties Eirozonai, uh, var attīstīties uh, savā veidā arī ilgtspējīgi. Mums ir nepieciešams garantijas. Un ka notiekums kārt tad visas valstis, ne tikai Eirozonas valstis. Ceru, ka jūs man piekrītat. Paldies! Un tagad uh, uzstāsies. Uh, Uh, Levēna kungs, Zviedrijas ministra prezidents, lūdzu. Uh, Priekšsēdētāja kungs, uh, godātie deputāti, paldies par diskusiju un uh, komentāriem. Protams, es nevaru atbildēt pilnīgi visiem, bet centīšos izteikties par dažādiem tematiem, Vispirms, Maik, es uh, nemēģinu te ieviest jaunus noteikumus, runājot par sociālo Eiropu. Šādu noteikumu noslogot uzņēmumus, kā tu saki. Bet uh, es gribu teikt, ka mums ir kopīga ekonomika un darba tirgus, un šajā tirgu mums uh, jāģenerē uh, vērtības, kas pēc tam tiek sadalītas. Un es nevēlos, lai situācija šeit tirgu pasliktinātos. Es nevēlos, lai darba ņēmēju darba apstākļi pasliktinātos. Mēs tādu nākotni nevēlamies. Mums ir kopīgas intereses un atbildības, lai nodrošinātu, ka Eiropas darba tirgu dominē noteiktas vērtības, un atsevišķām valstīm tāpat laikā ir iespēja manevrēt spēja eh, pieņemt lēmumus, ko tās uzskata par vajadzīgu. Bet Laval eh, lieta 2007. gadā pierādīja, ka Zviedrijas arotbiedrības nevar aizstāvēt kolektīvos um, nolīgumus. Ja um, Zviedrijā šī aizsardzība pastāvētu, uh, nevienu nediskriminējot. Mm, tad būtu viegli, bet um, notiek uh, konkurēšana un um, cilvēki, kas gatavi saņemt zemāku algu, cenšas izkonkurēt uh, vietējo darba spēku. Es nevēlos, lai tas notiktu, lai tas atkārtotos. Es vēlos, lai mm, darba tirguma Eiropā būtu daudz sološa nākotne sievietes un vīrieši, kas dodas uz darbu katru dienu, viņi ir cilvēki, kas uh, uzlabo situāciju ilgtermiņā, un uh, viņu darba apstākļi ir vissvarīgākais. Un tad par bēgļu krīzi, protams, daudz kas izskanēja. Un es gribu teikt šādi. Mums ir un būs bēgļi pasaulē. Dažs saka, tā ir Zviedrijas problēma. Zviedrija ir izraisījusi šo problēmu, jo Zviedrija uzņēmusi bēgļus. Problēma ir krīze Sīrijā un krīze tuvajos austrumos, kas uh, liek cilvēkiem pamest dzimteni, jo viņiem bail. Viņi ir šokā, viņi atrodas uh, kara centrā, kara darbību centrā. Uh, Un tas ir ļoti cilvēcīgi. Uh, ja dzīvība tiek apdraudēta, cilvēki bēg. Un mums jāpalīdz. Bet citādi mums jāatrisina problēmas uh, iemesli, cēloņi, nevis simptomi. Nu, bet tagad cilvēki ir ieradušies pie mums. Ko tad mēs darīsim? Neuzņemsim viņus. Un mm, es domāju, ka arī tas ir cilvēcīgi, ja uh, dzīvība, ja viņu dzīvība bija apdraudēta un cilvēki nonākuši līdz mūsu durvīm, nu tad jāizrāda solidaritāte. Mēs esam 29 valstis nu jau un uh, mēs esam 508 miljoni cilvēku šajā kontinentā. Mēs kopīgiem spēkiem varam to atrisināt. Nu, labi, jā, dažas valstis var teikt, ne, mēs nepiedalīsimies. Ja e, valstis izdara šādu izvēli, nevēlas piedalīties patvēruma sistēmā, tad varbūt jūs nevēlaties arī Schengens sistēmu. Nevar paņemt kaut ko labu, bet neņemt kaut ko, kas jums nepatīk. Nevar savā kaktā sēdēt un klusēt. Dažreiz ir jāuzņemas atbildība un jādara lietas, kas nepatīk. Mēs vēlamies nākotnes sistēmu, kur sloks tiek sadalīts starp visām valstīm. Daži uzskata, ka tas tā būs. Nezinu, es eh, esmu dzirdējis par palīdzības sniegšanu, bet es jums atgādinu, tas ir vienīgais veids, kā mēs varam uh, Uh, līdzās pastāvēt, palīdzot viens otram. Un, ja dažas valstis to nevēlas, tad padomājiet par to. Ja tas neizdosies, tas skars visu Eiropas Savienību. Arī tās valstis, kas tagad izvēlas nedarīt neko, arī tās valstis cietīs. Ja vēlamies uh, funkcionēt spējīgu savienību, tad arī pie šiem svarīgiem un grūtajiem aspektiem mums jākļūst aktīviem visiem. Regarding the, the uh, agreement with Turkey. Par vienošanos ar Turciju. Man šķiet, ka tas ir pareizi. Jābūt risinājumam. Jābūt sadarbībai ar Turciju. Citādi es to nebūtu atbalstījis. Tagad es nevaru pievērsties visām detaļām. Priekšsēdētājs Tusks tagad ir saņēmis mūsu mandātu risināt sarunas saskaņā ar šiem principiem. Mēs vēlamies, lai izbeigtos uh, šī tirzniecība cilvēkiem. Un realitāte šobrīd ir tāda, tūkstošiem cilvēku Uh, jūrās, ūdeņos uh, riskē savu dzīvību. Un ir uh, cilvēki, kas pārdod šāda veida ceļojumus un nerūpējas par dzīvībām. Vairāk par 400 cilvēkiem, iespējams jau 500 šodien, kas gāja bojā jau šogad. Mums tas jāaptur. Tas, protams, nav vienīgais risinājums, ir eh, vairāki, vairākas iespējas, bet eh, tas mums noteikti jādara, mums jāturpina runāt un jāskatās, eh, pie kā tas novedīs. Tad man jautāja par nosūtīto darbi, darbinieku direktīvu un par to, vai šī direktīva stājot spēkā visu atrisinās. Nē, ne visu, bet tas ir labs solis uz priekšu. Lai darba ņēmējiem un darba devējiem Eiropā parādītu, ka varam Eiropas darba tirgu attīstīt tādu darba tirgu, kas uh, darbojas un respektē uh, kolektīvos līgumus uh, jebkurā no mūsu likumdošanām, neatkarīgi no tā, kādu ceļu izvēlamies. Eiropas Savienība piešķir šo platformu, šo iespēju. Mūsu valstī tas nozīmē uh, cieņa pret kolektīviem līgumiem, un um, mums patīk šis ceļš, tas ir efektīvs, uh, uzlabo labklājību un rūpējas arī par labumu taisnīgu sadalīšanu. Tā kā Mēs pie tā arī paliksim, un komisijas priekšlikums mums patīk. Tās dod vairāk cerības darbiņēmējiem, un uh, tas ir ļoti labs izējas punkts. Lielas paldies! Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Paldies, ministra prezidenta.